Eh, deputātu norīkošanu delegācijās, jums saraksts ir pieejams, ja jums ir, ja nebūs saņemti nekādi iebildumi, tad eh, šīs nominācijas tiks atzītas par apstiprinātām. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta.